kas iesaistījās darbā, un es ceru, ka sākot no rītdienas mums būs spēkā esoša Eirosūra regula. Paldies, Malder kungs! Diskusija par šo jautājumu ir pabeigta, un mēs balsosim rīt pulksten 12. Un nākamais punkts darba kārtībā ir Komisijas paziņojums par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ. Es vēlētos pirmkārt dot vārdu Malmstrēmas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Esmu ieradusies, lai informētu jūs par pasākumiem, ko esmu nolēmusi īstenot pēc preses paziņojumiem par iespējamo nāsas piekļuvi datu apmaiņai uh, pateicoties um, Eiropas TFTP datu apmaiņas nolīgumam. Es tikos ar Lība komiteju un informēju par jaunākajiem notikumiem šajā jomā, un diskusija bija ļoti noderīga, kā arī apliecināja vajadzību precizēt virkni jautājumu. Kopš pirmās apsūdzības parādījās presē, es uzreiz sāku rīkoties. Uh, Jūlijā es nosūtīju pirmo vēstuli savam ASV partnerim un 11. septembrī es zvanīju uh, Koena kungam no ASV administrācijas un gaidīju no viņa uh, atbilstošu informāciju. Nākamajā dienā es viņam nosūtīju arī vēstuli, kurā es lūdzu sākt konsultācijas atbilstoši TFTP nolīguma 19. pantam. Kā jau jūs zināt, tā ir procedūra, kas ir paredzēta nolīgumā gadījumā, ja uh, ir jānoskaidro kādi jautājumi atbildē uz manu vēstuli, kas, kas Liba komitejai ir pieejama. 23. septembrī ASV iestādes niedza dažus paskaidrojumus, taču vairāk jautājumu joprojām nav atbildēti. Tāpēc es tikos ar sekretāru kungu Koenu Briselē, un es priecājos, ka viņš ieradās neraugoties uz budžeta problēmām ASV. Mums bija gara un atklāta diskusija, un tajā aktualizējās vairāki aspekti. Uh, Sanāksmē Koen kungs atklāti apstiprināja, ka kopš TFTP līgums ir stājies spēkā, ASV valdība nav ievākusi uh, datus no SWIFT uh, tīkla, tāpat arī es uzsveru, uh, ka ir jāapstiprina viņa teiktais rakstvēdā. Mēs arī detalizēti uh, pārunājām tos kanālus, ar kuriem ASV saņem finanšu informāciju SWIFT formātā un ko izmanto finanšu iestādes visā pasaulē. Tāpēc es arī lūdzu rakstveida paskaidrojumus, lai būtu pilnīgi droši, ka šie mehānismi nav pretrunā ar TFTP nolīgumu. Šobrīd kontakti ar SWIFT un ASV valdību neliecina par to, ka uh, TFTP noteikumi varētu būt pārkāpti. Ir vairāki turpmāki paskaidrojumi jāsaņem, pirms mēs varam izdarīt secinājumus. Man ir svarīgi turpināt konsultācijas ar ASV, un mēs plānojam darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai saņemtu vajadzīgo informāciju jau tuvākajā nākotnē, un es jūs informāšu par turpmākajiem noteik, notikumiem, kā arī šo konsultāciju rezultātiem. Now... Paldies, komisārs Kundze! Un tagad politisko grupu vārdā. Došu vārdu Dievs Demera kungam, tautas partijas grupas vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Iepriekšējā plenārsēdē mēs diskutējām par nākotnes stratēģiju iekšējai drošībai, un es teicu, lai varētu efektīvi cīnīties ar terorismu, ir svarīga prevencija, un arī šodien es gribu teikt to pašu. Prevencija ir vissvarīgākā. Ir skaidrs, ka mūsu pilsoņi ir nobežījušies par ASV rīcību. Mēs mēģinam atrast pierādījumus Nacionālās drošības aģentūras veiktajai spiegošanai. Šobrīd mums tādu viennozīmīgu pierādījumu nav, bet ir skaidrs, ka Malmstrēmas kundze un arī Eiropola direktors ir apstiprinājuši, ka ASV partneris, proti Kaina kungs, nav apstiprinājis šos te faktus un informāciju. Un tagad ir jautājums, kā mēs rīkosimies. TFTP ir ļoti noderīgs instruments lai varētu cīnīties ar terorismu. To mēs redzējām arī Breivika gadījumā. Tur varēja Norvēģijā ļoti ātri konstatēt, kā viņš ir ieguvis šos te līdzekļus, lai varētu sarīkot šo uzbrukumu. Ir svarīgi, lai mēs zinātu, kā rīkoties tajā gadījumā, ja viena no līgumslēdzēju pusēm ir pārkāpusi nolīgumu bet, manuprāt, vienpusīgi nebūtu labi rīkoties, proti vienpusēji apstipr... apturēt līguma darbību nebūtu pareizi. Pareizi būtu uzsākt sarunas un dialogu. Mēs esam šodien nobežījušies, jo iespējams ir pārkāptas mūsu tiesības, mūsu tiesības uz privātumu un tam līdzīgi. Ir pareizi, ka šādas bažas ir. Mums ir jādara viss, lai patiesība nāktu gaismā, bet nevajag rīkoties pārsteidzīgi. Risku mēs nevaram nekādā veidā koriģēt, ja mēs radām citus riskus. Ir svarīgi tomēr uzzināt patiesību šajā jautājumā. Paldies! Dievs Dimēra kungs, zilās kartiņas jautājums jums. Ah, благодарю за внимание. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Stojānev kungs uzdod jautājumu. Jautājums Dievs Demereks kungam. Kā jūs zināt, ka šis nolīgums ir ticis pārkāpts? jo tādēļ, ka komisija tā saka. Protams, ka ASV ir pārkāpusi šo nolīgumu, bet, protams, ka viņi nekad neatzīsies. Jā, paldies. Atbilde. Jā, ja jūs uzmanīgi ieklausījāties manos komentāros, tad jūs būtu dzirdējis un sapratis Un jums nerastos šāds jautājums. Es neteicu to, ko jūs tikko apgalvojāt. Es teicu, ka ir bažas, ir pamatotas bažas, un tieši tādēļ parlaments tagad veic izmeklēšanu. Arī komisija veic izmeklēšanu. Mēs nevaram vienkārši apturēt nolīguma darbību tādēļ, ka mums ir radušās aizdomas. Mums vajag konkrētus faktus. Paldies! Tagad vārds Sipelkundzei. Paldies, priekšēdētājs kundze. Malmstrēms kundze, es vēlos atgādināt jums, ka mums bija problēmas ar šī nolīguma īstenošanu jau pirms šīm pēdējām domstarpībām ar ASV attiecībā uz spiegošanu. Jāsaka, ka ASV jau iepriekš ir izmantojusi šos SWIFT datus Un arī toreiz tas nāca klajā tikai ar mēdīju palīdzību. Šobrīd masu mēdīja būtībā inkriminē ASV ļoti nopietnus pārkāpumus, un tur mums rodas tāds principiāls jautājums. To mēs uzdevām arī vēstulē Koēna kungam. Un atbildē formulējums ir ļoti interesants Proti, ka cīņa pret terorismu ir ļoti labs iegānsts, lai iegūtu SWIFT datus, kurus citā veidā nav iespējams iegūt. Jā, iespējams, ka tiek izmantotas trešās valstis šo datu iegūšanai, ja to nevar iegūt taisnā ceļā no Eiropas. Dievs Demēras kungs teica, ka mēs nedrīkstam rīkoties pārsteidzīgi. Jā, nav jau tā, ka mēs tikai vakar uzzinājām par šīm baumām un par šīm aizdomām attiecībā uz spiegošanu. Jāsaka, ka šāda te datu iegūšana Eiropas Savienībā Par to tiek runāts jau kopš 2011. gada. Mums ir solīts priekšlikums par to, bet līdz šim mēs to vēl neesam saņēmuši. Jautājums ir par to, ir vai nav pierādījumi, jo ja mums ir pierādījumi šādai spiegošanai, tādā gadījumā nolīgums ir nevis vienkārši jāaptur tā darbība, bet uzreiz tā pilnībā jāpārtrauc, jālauž šāds nolīgums. Es domāju, ka Svarīgi būs izmeklēšanas rezultāti. Bet katrā ziņā mums ir jādara viss, lai Eiropas pilsoņu dati nedrīkstētu tikt izmantot ļaunprātīgi. Paldies! Inent Veltes kundzei vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Man tautas partijas kolēģis teica, mums ir vajadzīgi fakti, mēs nedrīkstam steigties ar secinājumiem. Es piekrītu tam. Uh, Bet jautājums, kādēļ nenotiek izmeklēšana? Neviena dalībvalsts nav lūgusi Eiropolu interneta noziegumu departamentam veikt izmeklēšanu. Neviens nav neko tādu lūdzis. Arī Nīderlandē nekas tāds nav noticis. Ir izveidota vienkārši ekspertu darba grupa, tie nav interneta speciālisti. Un, protams, ka šai ekspertu grupai amerikāņi saka, ka nekādu problēmu nav, nekādu pārkāpumu nav. Bet ir ļoti nopietnas norādes, ļoti nopietnas aizdomas, ka mēs nevaram paļauties uz to, ko saka Amerikas puse. Mums ir svarīgi doties uz SWIFT šo mītni, izskatīt viņu serverus, lai mēs saprastu, kas patiesi notiek. Un jautājums ir tāds, kādēļ komisija nelūdz to, lai Nīderlandes valdība patiesi konstatētu, kas notiek uz vietas ar šo serveri. Mēs vienkārši ticam tam, ko ASV mums stāsta. Piemēram, arī Snowden kungs Amerika nekad nav noliegusi. Viņi saka, ka viņi nelegāli neielauža šajā serverī un tam līdzīgi, bet ka viņi sev rezervē tiesības piekļūt šai informācijai. Ja mēs nepārtrauksim šī līguma, nolīguma darbību tagad uzreiz, tad noteikti ir jāpārtrauc tā darbība, jāaptur tā vismaz uz izmeklēšanas laiku. Patiesībā šis bija viens no pirmajiem starptautiskajiem nolīgumiem, kurus mēs noslēdzām atbilstoši jaunajam Lisabonas līgumam. Un tad, kad mēs parakstījām to, mēs būtībā parakstījām tukšu baltu lapu. Parlamentam neviens neko neprasīja, padomu to parakstīja mūsu visu vārdā, bet es domāju, ka nākotnē tas tā noteikti nevarēs turpināties, jo uh, parlamentam arī ir savs sakāmais, jo šobrīd izskatās, ka ne padome, ne komisija nerīkojas. Tātad mēs runājam šeit arī par demokrātiju Eiropā un par to, kā tiek noslēgts starptautiskie nolīgumi. Paldies, tagad vārds Ābrehta kungam. Jā, paldies. Jā, es patiesi esmu nedaudz šokēts par to, ka komisija ir ļoti apmierināti izskatās ar ASV atbildēm. To teica jau Sipels kundze. Koena kungs vienkārši uzrakstīja, ka ASV valdība izmanto TFTP, lai iegūtu SWIFT datus, kurus viņi nevar iegūt citā ceļā. Un patiesībā manuprāt, mēs mēģinājām tieši izvairīties no šādas situācijas ir svarīgi, lai ASV tomēr ievērotu SWIFT nolīguma noteikumus, un viņi acīm redzam tos pārkāpj. Acīm redzot, ASV ir pašiem savi noteikumi, pašiem savi likumi, kādā veidā viņi šiem datiem var piekļūt. Es uzskatu, ka mums ir jāaptur šī nolīguma darbība vismaz uz izmeklēšanas laiku, un es esmu tiešām pārsteigts, ka neviena Eiropas Savienības institūcija vai nevienas Eiropas Savienības dalība valsts tiesības sargājušās iestādes patiesi neveic izmeklēšanu par to, kas notiek ar šo, ar šiem SWIFT datiem, būtībā ar Eiropas Savienības pilsoņu datiem. Es domāju, ka mums šeit Eiropas parlamentā ir jārod iespēja šo līgumu, šo nolīgumu laust, uzsākt jaunas sarunas ar ASV, lai nodrošinātu to, ka visiem uzņēmumiem ir jāievēro datu aizsardzības direktīva, lai nākotnē neveidotos šāda situācija. Paldies! Paldies, vārds Kirkopa kungam. Paldies! Es priecājos, ka mums ir iespēja šodien pārunāt šo jautājumu, bet es vēlos jautāt komisārai un šim parlamentam, vai patiesi šī nolīguma darbības apturēšana nāks par labu Eiropas Savienības pilsoņiem, jo tas ir svarīgs instruments, kā cīnīties pret terorismu. Arī Apvienotās karalistes pretizlūkošanas dienesta vadītājs uzskata, ka ja mēs atturēsim šo nolīgumu darbību, tādā gadījumā mēs piespēlējam teroristiem. Ļoti bieži šajā mājā mēs sakam, ka mēs runājam Eiropas Savienības pilsoņu vārdā, bet es aicinu patiesi padomāt, lai Eiropa būtu droša. Protams, ir svarīgi izmeklēt dažādus pārkāpumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības pilsoņu datu izmantošanu, bet darīsim to tādā veidā, kas balstās uz konkrētiem faktiem. Ja šis parlaments vēlas tādas pilnvaras iesaistīties starptautisku nolīgumu slēgšanā, tādā gadījumā mums ir jāuzņemas arī atbildība. Es nekādā gadījumā neesmu gatavs apdraudēt savu vēlētāju drošību un dzīvības. Es uzskatu, ka tas būtu bezatbildīgi, ja mēs rīkosimies pārsteidzīgi. Un tādā veidā arī apdraudēsim startautisko drošību. Jo mēs nevaram apturēt nolīguma darbību tikai tādēļ, ka avīzē ir parast, parādījies kāds raksts. Paldies! Paldies! Inetveltas kundzē ir jautājums Kirkopa kungam. Vai jūs pieņemat šo jautājumu? Asking you whether you will accept... Kolēģi, want... Kolēģi, man prieks uh, dzirdēt, ka jūs gribat, lai jūs atlaiž. Nu, Vai jūs esat dzirdējuši, ka Eiropolā ir uh, pieteikums izmeklēt š, kibernoziegumu uh, nodaļā šādu te izmeklēšanu? Nu, ja jūs neusticaties uh, mums, tad jums ir jāuzticas Eiropolam. Uh, Jūs teicat, ka tas ir svarīgi cīņā pret terorismu un drošības dēļ, bet Koens pats savā vēstulē atzīst, ka dati tiek izmantoti lietām, kas nav saistītas ar terorismu. Vai jums tiešām šķiet, ka amerikāņiem ir tiesības izmantot šos datus šādā veidā? Paldies. Kirkapkungs atbild. es esmu sagatavojis atbildi īstenībā. Protams, ka izmeklēšanas iestādēm vienmēr ir jāizmeklē apvainojumi. Tā tas ir. Bet es domāju, ka šī ir ļoti neobjektīva uh, pieeja. Tātad tikko tiek izvirzīts kaut kādas uh, iespējamas apsūdzības tiesības, un vai tiešām kāda valsts, kāda puse, vai kāds cilvēks būtu jāsoda, pirms mūsu rokās ir uh, skaidri pierādījumi, un diemžēl tas notiek daudz pārāk bieži šajā parlamentā, un manuprāt, tas ir necienīgi. Paldies, e, nākošā Ernsts Kundze. Paldies, dāmas un kungi! Nu, šodien mēs uh, atkal uh, eh, daram to pašu, ko agrāk. Un īstenībā mēs neiegūstam reālus faktus. Uh, mums joprojām ir darīšana ar uh, tādu kaķu maisā un uh, ir daudz dažādu noslēpumu. Un uh, kā jau mēs uzklausīšanā dzirdējām, uh, kreisie iesaka Eiropas Savienībai steidzami izstāties no SWIFT, un uh, Malmstrēmas kundze ASV apgalvo, ka nav nekāda pārkāpuma, un kāda tad ir jūsu pierādījumi? Viena vēstule, vēstule, ko jūs saņēmat, vai, ir, vai tas ir tas pamats, uh, kas kalpo izmeklēšanai? Kāda tad ir jūsu rīcībā esošie fakti, pierādījumi? Uh, Tas nebūtu iespējams nekādā citā gadījumā, bet šobrīd jūs to pieļaujat. Nu, ja mēs palasām šo vēstuli, tad mēs uh, tur nejūtam nevis uh, mazāko, nevis mazāko priekšstatu par šo problēmu. Un ja ir konkrēts eh, regulējums eh, SWIFT darbībai 21. pants, un es nesaprotu eh, jūsu nostāju. Un, ja mēs runājam par izstāšanos no šī uh, līguma, kas man būtu visvēlamākais scenārijs, nu, tad padomāsim par Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies, Ernstas kundze, Morvai kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es pēc izglītības esmu juriste un esmu pārliecināta, ka šim pretiesiskumam ir jābūt arī tiesiskām sakām. Tomēr šķiet, ka pretiesiskas darbības pret Eiropu, pret iedzīvotājiem un uzņēmumiem notiek tā, ka tam nav nekādu tiesisku seku. Un te es vēlos norādīt uz Ekelo ziņojumu, kuru uzrakstīja vēl pirms 2001. gada septembra notikumiem, un uh, Tur uh, tika norādīts par to, ka ASV ir masveidā noklausījies Eiropas iedzīvotājus. Vai šīs ziņojums kaut kā ir atstājis kaut kādu tiesisku ietekmi, es nezinu. Šis parlaments jau kādus desmit gadus nodarbojas ar cilvēka necienīgo apstākļu nosodīšanu Guantanamo. Un uh, tāpat arī uh, ar uh, aizdomīgām valdību rīcībām, vai tam ir kādas uh, sekas. Tāpat uh, Edvards Snowdens bija runa par viņa dzīvību, un viņš bija publiskojis pasaulē ļoti būtisku informāciju un visas pazīmes liecina par to, ka tam atkal nebūs nekādu tiesisku seku. Ko Eiropas Savienība ir gatava darīt, lai šim pretiesiskumam būtu reālas tiesiskas sekas? Paldies, Fosakungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos jūs apsveikt arī dzimšanas dienā, vēl jums visu to labāko, bet uh, gribētu izteikties arī par skatāmo jautājumu, proti Swift uh, nolīguma vērtība terora apkarošanā un uh, tāpat arī tā ietekme uz datu aizsardzību. Un šobrīd es nesaprotu, kā, kā ir, kā šobrīd uh, var būt tā, ka vairākums parlamenta ir devis šim nolīgumam piekrišanu pārliecībā, ka ir svarīgi novērot teroristu finansējumu, bet te pašā laikā nekas nav mainījies. Mēs vienmēr esam izgājuši no pozīcijas, ka SWIFT nolīgums pirmkārt ir. Uh, jāpārtrauc tad, kad mēs saprotam, ka mēs paši esam spējīgi kaut ko līdzvērtīgu darīt, un šobrīd mēs vēl neesam šajā punktā nonākuši. Un, um, turklāt ir jāsaprot, kāpēc mēs vēlamies uh, apturēt šo nolīgumu vēl pirms mēs esam pabeiguši izmeklēšanu mūsu pašu komitejā. Arī tas mums liek uzdot jautājumus. Mēs esam konstatējuši, ka šobrīd mums nav nekādu pierādījumu, kamēr vien komisāri mums nesaka, ka izrīkošanās ar šo nolīgumu ir bijusi tiesiska, un šis SWIFT uzņēmums ir norādījis, kāda ir tā datu aizsardzība, uh, tas ir pārbaudīts, un mums nav nekādu pierādījumu, ja neskaita šīs ziņas no plašsaziņas līdzekļiem, un um, bija norādes arī uz nāsa rokas grāmatu, kurā ir uh, šī uh, Swift uzraudzība. Jā, es pateikšu vēl pāris teikums. Mums ir divas atšķirīgas pieejas. Pirmkārt, legālā nolīgums un nelegālā pieeja. Uh, un es nesaprotu, kāpēc, la, kāpēc tad mēs vēlamies eh, tikt vaļā no šīs legālās pieejas un, pie, un pieļaut eh, nelegālo piekļuvi datiem. Un, eh, ja šis nolīgums netiek atbilstīgi ievērots, NAS rīkojas neatbilstīgi, un TFTP būtu jāsargā drošība. Paldies! Jūs izmantojāt vienu papildu minūti, bet Intveldes kundze gribētu jums uzdot jautājumu. Sofija? Yes, thank you. Jā, paldies. Eh, Vaskungs, nu visi šeit piemin faktus, kur it kā trūkst. Ir ļoti daudz eh, teikts par to, cik ļoti nepieciešami šie dati cīņai pret terorismu, bet faktiski šie apgalvojumi ir nepamatoti. Mans jautājums ir, vai jūsu grupa, jūsu valdība atbalstīs Eiropolu kibernoziegumu vienības izmeklēšanu, jo nedz es, nedz jūs neesam bijuši iekšā sviftā. Kā jums šķiet, mums to nevajadzētu atstāt tiešām IT ekspertu ziņā, lai viņi uz vietas varētu izpētīt, vai ir bijis eh, neapstiprināts, eh, neapstipr, bij, bij, ir bijusi neapstiprināta piekļuva datiem. Votkungs, Voskungs. Es uh, Nevaru pateikt, vai Vācijas valdība ir interesēsies par uh, šo procedūru, tāpēc es uh, nevaru tā līdz galam atbildēt uz šo jautājumu, taču mēs esam uzdevuši jautājumus SWIFT, un viņi ir informējuši par savām procedūrām. Viņiem ir bijušas iespējas pamanīt šādas ielaušanās pēdas, un viņi to nav izdarījuši. Uh, Un šobrīd mums nav nekādu pierādījumu, ja mēs nevēlamies rīkoties pretiesiski eh, attiecībā uz šo līgumu, tad eh, mums būtībā ir jāturas pie tā, ko mēs runājam. Līgumam jā vai nē, Nacionālajai drošības aģentūrai jā vai nē. Paldies, Vosa kungs. Tālāk vārds Moralesa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, man kolēģi jau pauda, par ko uztrauc mūsu grupa. Gribētu runāt vispirms par izmeklēšanu pa, un jautājumu par to, ko sacīja Voskungs. Es, starp citu, jautāju kibernoziegumu nodaļai un šeit nav padomas klāt Bet ir skaidrs, ka vismaz vienai valstī ir jāpasūta šāda izmeklēšana. E, Eiropas to nevar darīt patstāvīgi. Un Vaskungs uzdev šo eksistenciālo jautājumu, vai vispār vajadzētu uh, pētīt šīs lietas un jautājums, vai mēs varam izpētīt to, kas notiek, vai izmeklēt, kas notiek ar SWIFT nolīgumu. Es nezinu, vai man piešķirs papildus minūti, lai runātu. Neviens kā neprotestē, bet mēs nezinām, kas notiek, jo neviens tur nezvēr pirms sniedz atbildes. Mums ir jāsaņem pēc iespējas vairāk atbilžu un tad jāpaļaujas uz šo izmeklēšanu, tad jāpieņem politisks lēmums. Eiropas parlamentā mums nav kā deputātiem pilnvaru uh, pārtraukt šo, šī nolīguma darbību. Tas ir jādara padomē, tas ir mehānisms. Intvēlts kundzei ir taisnība, mums ir uh, tās eh, pilnvars, kas ir saistītas, eh, vai tās vīri, ko mēs varēsim izmantot nākotnē ar nākotnes nolīgumiem. Savas grupas vārdā es gribētu sacīt, ka SWIFT ir ārkārtīgi svarīgs nolīgums mums un mēs ļoti nopietni to uztvērām, tad bija sarunas par to parlamentā, mēs saprotam, kādas eh, var, tā, kādas sekas tas var atstāt uz drošību. Uh, un tā tad ir jāveic visdetalizētākā izmeklēšana, un tikai pēc tam, pēc izvērtējuma, pieņemsim politisku lēmumu. Uh, tā tad varētu pieņemt lēmumu par pagaidu apturēšanu, un pēc tam galīgo lēmumu. Mēs to nevaram tā vienkārši ar rokas mājienu ņemt un apturēt. Meijer kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Nu, laikam pats mazākais, kas mums būtu jādara, būtu jāiesaldē nolīgums, respektīvi tas jāaptur. Tas ir pēc mazākais, ko mēs varam darīt. Kā Eiropiešiem mums ir jāaizsargā sava suverenitāte un jāaizstāv uh, cilvēku tiesību respektēšana. Daudz cilvēku negrib redzēt acīm redzamo, jo te mums ir runa, ar, ir runa par ASV administrāciju, jo ar viņas vērtību ir e, notikušas dažādas spiegošanas aktivitātes, un tas notiek jau kopš otrā pasaules kara, bet daudz to negribas redzēt, un par to tomēr mums ir pietiekoši daudz. Uh, pierādījumi. Tas ir noticis daudz, kur arī Latviņamerikā, piemēram, un kāpēc tad eh, mums uh, vajadzētu reaģēt savādāk, eh, kā piemēram Brazīlijas prezidents, kad viņi uzzināja mm, par spiegošanas faktiem. Viņi prasīja, lai uh, prezidents Obama sniegtu paskaidrojums. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šajā situācijā būtu jādara tas pats, un šeit praktiski vajadzētu vērsties pie tā, kas patiešām ir atbildīgs uh, par lietu kārtībā ASV, un tas ir pērtiek prezidents. Es domāju, ka mm, tās ir nelikumīgas darbības, kas tiek veiktas Un, jo jebkurā no mūsu valstīm tas tiek uzskatīts par kriminālu pārkāpumu. Paldies! Mēs nedrīkstam aizmirst, kā tad mēs nonācām pie šī nolīguma. Amerikāņi pirms uh, vairākiem gadiem nelegāli uh, izmantoja SWIFT datus no Eiropiešiem, un ko tad darīja Eiropas Savienība? Viņi nevis uh, vērsās pret to, bet gan legalizēja šo procesu. Tāpēc šis jautājums, vai vajadzētu apturēt nolīgumu, jā, man šis tas ir ļoti vienkāršs. Protams, ka to vajadzētu apturēt, un mums īstenībā vajadzētu vispār no tā izstāties. Un uh, būtībā šī diskusija nonāk pie godīguma. Mums vajadzētu būt godīgiem un pateikt, ka ir jāaptur šis nolīgums, bet mēs uh, neatrisināsim problēmu ar diskusijām komitejās vai ar Saharova kunga, uh, Snowden kunga nominēšanu Saharova balvai. Būtībā te runa par cilvēkiem, un uh, šos cilvēkus labprāt uzrauga drošības iestādes, un būtībā uh, cilvēks zaudē savas pamattiesības un zaudē savu um, status kā tiesību subjekts. Viņš uh, saskaras ar bailēm un neusticību. Kas tad mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga milzīga vīzija, kas ir tik liela kā mēnesis, kā Amerikas atklāšana. Un te nav runa par izmeklēšanas komitejām, bet gan par lielo jautājumu atbildēšanu, proti, kā pārvaldīt internetu, interneta struktūru, interneta ekonomiku, kas būtu datiem draudzīga pētniecība un eh, Ja drošības aģentūras kungi sekot mūsu diskusijai, viņi vienkārši smietos. Paldies! Tālāk vārds Vanden Kampa kungam. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, uh, un to es nesaku vienmēr, es vēlētos pateikties komisāras kundzei par to, ka viņa ir ķērusies šim vērsim pie ragiem, par to, ka viņa ir runājusi ar ASV pusi un uh, ka cieši uzrauga šī jautājuma attīstību Es esmu mazliet uh, iepazinies ar TFTP vēsturi un zinu, ka Nīderlandes iedzīvotāji jūs dara bažīgus notiekošais. Un uh, jautājums ir par to, vai diskusijas ar Nacionālās drošības aģentūras pārstāvjiem patiešām atvieglo situāciju. Mums vajadzētu pāanalizēt eh, nolīgumu aptvērumu, paraudzīties, kas īsti ir eh, iekļauts šajā terorisma apkarošanas kontekstā. Varbūt tas ir pārāk ierobežots veids, kā raudzīties uz situāciju, kā tad būtu ar ekonomiku, ar politisko infrastruktūru. Es domāju, ka ir jārunā par uh, noteikšanu, izsekošanu, bet te pašā laikā mums ir jāievēro zināmas tiesības, tos starp tiesības uz privāto dzīvi, un mums ir jācīnās ar finanšu terorismu, taču te pašā laikā mums ir arī ekonomiskie pienākumi pret pārējo pasauli, un arī tie ir jāņem vērā. Paldies, tālāk vārds Lopes Agilera kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Neatkarīgi no tā, kā tika balsots par TFTP, mēs eh, šajā diskusijā turpinam runāt par neapgāžamiem pierādījumiem un faktiem. Un uh, Eiropas parlaments pārstāv miljoniem iedzīvotāju jūtas, un uh, mēs nedrīkstam būt skandalozi, jo mūsu rīcībā nav vajadzīgās informācijas, tā mums vienkārši netiek dota. Nacionālā drošības aģentūra nekad nav noliegusi, ka tai būtu pieejami SWIFT dati un ka tā ir ieguvusi šos datus uh, pa nelegāliem kanāliem. Viņi to nav nolieguši, un tas pats par sevi jau liek apšaubīt līguma noteikumus, un to var interpretēt kā nolīguma pārkāpumu. Šī situācija ir patiesi nopietna, un to tā arī vajadzētu uztvert. Šī izmeklēšana, kas notiek Līve, Lībe komitejā, mēs uh, runājām ar iesaistītajām pusēm un eh, tostarp ar Koena kungu un Swift, un viņi nevarēja tiešā veidā noliegt, ka viņu datu pārsūtīšanas sistēmas nebija pakļautas Nacionālās drošības aģentūras uzbrukumam, un komisija šim jautājumam seko līdzi, bet vai komisija ņem vērā to, ka šķiet ir uh, acīm redzams nolīguma pārkāpums, jo ASV nav noliegusi, ka ir saņēmusi SWIFT datus, vai komisija patiešām domā apturēt līgumu. Priekšsēdētāji, saka Sosa Vagner kungs. Es domāju, ka tās ziņas, ko mēs laikrakstos lasām atkal un atkal par Nacionālās drošības aģentūras darbībām, rada jaunas un jaunas bāžas. Es domāju, komisijai vajadzētu apkopot visus nepieciešamos datus, lai varētu apturēt uh, pašreizējo situācijas attīstību. Uh, Mums jāveic pasākumi, lai aizsargātu Eiropas iedzīvotāju pamattiesības. Šim gadījumam vajadzētu kalpot par stimulu reformai mūsu noteikumos, lai aizsargātu datus un aizsargātu privāto informāciju. Es domāju, ka Jau pirms vairākiem gadiem mums bija nepieciešams rīkoties, un tagad Eiropas Savienībai būtu jābūt tai, kas aizsargā iedzīvotāju pamattiesības uz privātumu. Eiropas Savienībai vajadzētu pasargāt mūs no citiem tumšajiem spēkiem. Paldies! Vaidenholcers kungs. Jā, paldies. Mēs runājam šeit par nolīgumu, kas varētu noteikti aizsargāt Eiropas Savienību no terorisma uzbrukumiem, bet mēs esam gatavi šādus datus izmantot tikai tajā gadījumā, ja mēs spējam aizsargāt arī savu iedzīvotāju uh, tiesības uz privātumu. Eiropas parlaments aizstāv Eiropas pilsoņu intereses, un tieši tādēļ Eiropas parlaments ir ārkārtīgi ieinteresēts izmeklēšanā. Mēs uzskatām, ka nepietiek tikai ar vēstuļu rakstīšanu un atbilžu saņemšanu, ir svarīgi pārbaudīt faktus. Kamēr nav nodrošināts tas, ka tiesības uz privātumu netiek pārkāptas, manuprāt, nekādi dati ASV vairs nevar tikt nodoti. Tātad SWIFT programma, tās darbība ir jāaptur, kamēr nav noskaidrota patiesība. Ir ārkārtīgi svarīgi uzzināt, kas īsti ir noticis. Tam ir jābūt vienam no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Mēs nevaram turpināt tāpat kā līdz šim un izlikties, ka nekas nav noticis, jo tas nozīmē, ka mēs pēc noklusējuma piekrītam tam, kā ASV ir rīkojusies, ka tiek pārkāpti šādi startautiski nolīgumi attiecībā uz datu aizsardzību. Ir svarīgi raidīt arī pareizo signālu, kuru tad Atlantijas okeāna otrā pusē arī ir jāuztver attiecīgi. Paldies! Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Koferatī kungam vārds. Grazie, prezidente. Signora komisāra. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāris kundze. Es domāju, ka jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Un Es domāju, ka šeit nelīdzēs politiskie argumenti. Mēs sastopamies ar iespējamu špie, tātad spiegošanu. Ir svarīgi veikt izmeklēšanu, lai saprastu, vai problēma patiesi eksistē, un kamēr notiek izmeklēšana, tikmēr ir jādarbojas piesardzības principām. Tātad ir aizdomas, un uz aizdomu pamata uz izmeklēšanas laiku nolīguma darbība tiek apturēta. Tad, kad mēs konstatēsim, ka patiesi ir pārkāpts nolīgums, tad mums būs, protams, jādiskutē par to, vai Eiropas Savienība nevarētu izstāties no šī nolīguma. Bet es uzskatu, ka secībai ir jābūt tādai. Vispirms izmeklēšana un pēc tam rīcība, proti izstāšanās no nolīguma. Jāpaldies Engstrom kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Pasaula bija šokā uzzinot par to, ka Nacionālā drošības aģentūra ir bijusi iesaistīta ekonomiskajā spiegošanā Brazīlijā, tāpat arī politiskajā spiegošanā, piemēram, lielos samitos un tam līdzīgi. Un tagad mēs uzzinām, ka ir izspiegoti arī Eiropas Savienības pilsoņi. Es domāju, ka komisijai vajadzētu patiesi vispirms apturēt nolīgumu. Bet ko tas dos? Paldies, tagad vārds Paska kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, es varu piekrist tiem kolēģiem, kuri teica, ka mūsu sarunas, mūsu priekšlikumi attiecībā uz Nacionālās drošības aģentūras paveikto, mēs nedrīkstam rīkoties hi histēriski, mums ir jābalstās uz faktiem savā rīcībā. Ir jākonstatē, kādi tad pārkāpumi ir bijuši. Koena kunga vēstule nevar aizstāt mūsu tiesību sargājušo iestāžu veikto izmeklēšanu. Tieši tādēļ ir svarīgi pārbaudīt, vai Eiropola aizdomas ir pamatotas un pēc tam mums vajadzētu informēt savus ASV partnerus par izmeklēšanas rezultātiem. Es domāju, ka mēs nevaram ilgi pacietīgi noskatīties, kā Eiropas Savienības institūcijas atrodas pilnīgā bezdarbībā jo mūsu pilsoņi kļūst aizvien izglītotāk un izglītotāk, un viņi zina, kāda ir mūsu pienākumi. Paldies! Tagad vārds Stojānev kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs paskatāmies, kādas briesmas sagādā ekstrēmisms un terorisms, tad ir jāskatās ne tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz Atlantijas okeāna otru pusi, tātad uz ASV un brūtībā Viņi izmanto tādas kā gestāpā metodas. Viņi izspiego pilsoņus. Patiesībā no valdības, kas ir demokrātiski ievēlēta, sagaidīt to, ka tas tiks ignorēts, būtu nepareizi. Jā, man šeit nāk prātā totalitāras valstis, tur ir ļoti liela drošība un ļoti maz brīvības. Man nav nepieciešama tāda drošība. Es vēlos brīvību. Paldies, tagad vērts Malmstrēms kundzē. Paldies. Jā, TFTP nolīgums ir starptautisks nolīgums. Jā, dažiem no jums viņš nepatika, jūs balsojāt pret, tās ir jūsu tiesības. Daži balsoja par, bet tā negribīgi, atturīgi. Bet ar lielu vairākumu jūs nobalsojāt par šo nolīgumu, un tur bija darbības jomā gan piekļuva šiem datiem, gan datu aizsardzība un tā tālāk. Jā, mēs vēlamies, lai šis nolīgums tiktu ievērots, mēs esam nākuši klajā arī ar priekšlikumiem par to, kā to uzlabot, esam sagatavojuši ziņojumu par šīs sistēmas lietderību, Un, protams, mums būs arī diskusijas par šo ziņojumu, par liederību. Un šajā ziņojumā ir ļoti skaidri pierādījumi, ka šis nolīgums ir palīdzējis gan ASV, bet arī Eiropas Savienībai izsakot šim teroristu finansējumam un tādā veidā aizsākt izmeklēšanas un novērst terorāktus. Jā, jūs sakat, ka jūs nevēlaties apturēt nolīguma darbību tikai dēļ kaut kādiem avīžu rakstiem, bet priekš manis šie avīžu raksti bija ļoti svarīgi, lai komisija uzsāktu rīkoties, proti rakstīt vēstules, zvanītu. ASV partneriem mums bija ļoti gara saruna, telefona saruna šo pirmdienu ar Koenu kungu, un es domāju, ka daži no jums no Lībija komitejas dosies uz Vašingtonu, varēs paši uzdot jautājumus par šo problēmu. ASV puse mums ir būtībā parādījusi un pierādījusi, ka viņi nav šo nolīgumu pārkāpuši un nav tieši piekļuvuši šiem datiem. Tāpat daudz no jums pieminēja to, kas ir rakstīts šajā vēstulē. Jūs zinat, ka SWIFT ir vairāki formāti, tos izmanto finanšu institūcijas visā pasaulē, un tie ir pieminēti mūsu nolīguma preambulā. Piemēram, SWIFT formāts, kas nāk no trešās valstis, par kuru ir izplatīts brīdinājums, un kur arī ASV uzsāk, piemēram, izmeklēšanu. Tas nav nolīguma pārkāpums. Es tiešām vēlos nodrošināt, lai šie mehānismi nav konfliktā viens ar otru. Tāpat daži pieminēja šo te rokas grāmatu. Arī šeit Koena kungs man apstiprināja, ka Nacionālās drošības aģentūras aģenti tiek apmācīti par to, kā darbojas finanšu institūcijas un tam līdzīgi, bet viņiem nav apmācības par to, kā piekļūt TFTP datubāzei viņi to nemaz nevar izdarīt. Tātad mēs esam saņēmuši dažus skaidrojumus no ASV puses, bet ir arī plašāks darbs, kas tiek paveikts darba grupās, arī šeit Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā, dažādos ģenerāldirektorātos, arī Lietuvas prezidentūra ir iesaistīta, jo mēs visi esam satraukti par Nacionālās drošības aģentūras darbībām un par iespējumu uh, Eiropas Savienības pilsoņu izspiegošana, un mēs noteikti nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā uzlabot Eiropas pilsoņu datu aizsardzību. Tāpat mēs ļoti cieši sekojam līdz tam, ko teica prezidents Obama proti par atbalstu kongresā, lai beidzot būtu skaidrs, ko Nacionālā drošības aģentūra drīkst darīt un ko tā nedrīkst darīt. Tātad līdz šim mēs neesam saņēmuši konkrētus pierādījumus par to, ka TFTP nolīgums būtu ticis pārkāpts, un tādēļ mēs šobrīd gribam apturēt SWIFT nolīguma darbību. Paldies! Tātad diskusija par šo jautājumu ir pabeigta un atgādināšu, ka par attiecīgo rezolūciju tiks balsots otrajā